katrs no mums nāk, vai arī neatkarībā no tā, no kādas politiskās partijas mūsu mērķis ir kopīgs, un mēs varam kopīgi to arī sasniegt. Paldies! Grazie, ministro. La... Paldies, ministra kungs. Turpin priekšsēdētāji. Līdz ar to mēs esam beiguši debats par šo jautājumu. L'ordine del giorno reca ora le dichiarazioni. Saskaņā ar darba kārtību. Tagad būs padoms un komisijas paziņojumi par homofobijas apkarošanu Eiropā. Un sākumā dodu vārdu ministram Vammenam. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, komisāri. Seksisms un homofobija, tāpat kā rasisms, ir apkaunojums Eiropas vērtībām. Tas apdraud vienlīdzības principu, mazina tolerances eh, gaisotni un daudzve, daudzveidību un apdraud upuru dzīvību. Tāpēc padomi kopā ar parlamentu iestājas par tā apkarošanu. Mums ir pastāvīgi jābūt modriem. Uh, apkarojot diskrimināciju. Te ir runa par eh, ANO hartā un eh, cilvēktiesība aizsardzības instrumentos iekļauto vērtību aizstāvēšanu. Šādi instrumenti ir, piemēram, pilsonisko un politisko eh, tiesību konvencija Uh, līgumi, pamatiesību harta un ES tiesību akti nav runa tikai par seksuālo, seksuālo orientāciju identitāti. Te runa par brīvību, iekļaujot uh, runas brīvību, pulcēšanās brīvību, tiesības demonstrēt un uh, sabiedrībā paust savu viedokli. Eiropadome kā tiesību aktu izstrādātāji ir spēruši jau soļus um, Eiropas pilsoņa aizstāvībai pret diskrimināciju. Padomis direktīva, ar ko izveido vispārējo ietvaru uh, vienlīdzīgai attiecībai, attieksmei nodarbinātības jomā, aizliedz diskrimināciju, pamatoties uz reliģiju, ticību, invaliditāti, veseli, uh, vecumu vai seksuālo orientāciju. Līdz ar to jau tagad darba devējiem ir aizliegts diskriminēt kādu tāpēc vien, ka šis cilvēks ir gejs vai, piemēram, heteroseksuāls. Taču diskriminācija, protams, nav novērojama tikai darba vietā. Eiropas pilsoņi sagaida arī godīgu, vienlīdzīgu attieksmi skolā, piemēram, apmeklējot ārstu vai īrējot dzīvokli un tā tālāk. Neviens nedrīkst ciest no diskriminācijas sev seksuālās orientācijas dēļ, nevienu nedrīkst pakļaut apsmieklam. Padomu pat labam izskata komisijas priekšlikumu jaunai direktīvai kas aizsardzību pret diskrimināciju attiecinātu arī uz tādam jomam, kas ir ārpus nodarbinātības. Tas iekļaut sociālo aizsardzību, veselības aprūpi, izglītību un piekļuvi pakalpojumiem un precēm, iekļaujot arī dzīves vietu. Taču jūs zināt, ka sarunas par šo priekšlikumu nav bijušas vieglas. Padome šo tekstu izskat jau kopš 2008. gada. Visām dalībvalstīm ir jāvienojas pirms mēs spē, spētu pieņemt šo tiesību aktu, taču darbs turpinās un Dānijas prezidentūra nāks klājā ar progresa ziņojumu EPSCO padomē jūnijā. Tiesību akti, protams, ir cilvēka tiesību un uh, vienlīdzīgas attieksmes pamats, taču tāpat par sevi nav garantija. Vēl viens instruments, kas ir mūsu rīcībā, ir informēšanas kampaņa. Attieksmes izmainīšana ir ilgstošs process, un es ar gandrību atceros, ka pirms pieciem gadiem uh, padomas un parlamenta vienotās vērtības guva savu atainojumu Eiropas gada vienot, vienādām iespējām visiem pasludināšanā. Šis gads bija paredzēts, lai atgādām visiem pilsoņiem, ka visiem cilvēkiem ir vienāds tiesības neatkarīgi no viņa rases, vai etniskās izcelsmes, sociālās orientācijas. Mums visiem šis darbs jāturpina. Pamatiesība aģentūra arī padziļināja mūsu izpratni par diskrimināciju, pamatoties uz seksuālo orientāciju. Eiropas Savienība ir gatava iestāties par šīm vērtībām arī plašāk ārpus Eiropas Savienības izvēršot savu ārējo darbību uzmetot aci mm, presēji, mēs secinām, ka homofobiski incidenti vēl ar vienu ir pārāk vispār pieņemta Eiropā un ārpus tās. Eiropas parlamentam ir nozīmīga loma iestājotē par seksuālajām minoritātēm, kuras pietiekoši neaizsargai politiķi un tiesību akti. Eiropas Savienība ir iestājusies par lesbietēm, gejiem, bisekšiem un transpersonām, par šo cilvēku tiesībām. Tā ir mūsu kopīgā atbildība, kopīgā atbildība, ko nes parlaments, dalībvalsts un komisija. Un tā ir arī mūsu Eiropas Savienības pilsoņa atbildība. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Grazie, ministro, la parola. Paldies, ministra kungs. Tagad došu vārdu Ledingas kundzei. Priekšstādētāji Pagājušā nedēļa 17. maijā mēs svinējam starptautisko dienu pret homofobiju un transfobiju, un šajā gadījumā nāca klajā ar komisijas paziņojumu. Un es gribētu atkārtot šeit parlamentā Eiropas pilsoņu izvēlēto pārstāvu priekšā. Homofobija un transfobija ir pilnīgi nepieņemams cilvēku cieņas pārkāpums. Un līdz ar to tās ir pilnīgi pret Eiropas Savienības e, pamatā esošām vērtībām. Tāpēc Eiropas komisija ir apņēmusies apkarot šo fenomenu ar visiem tās īpaši rīcībā esošajiem mērķiem. Es esmu komisāre pamatiesībām, nediskriminācijai. Un tāpēc man ir jānodrošina, ka vienlīdzīga attieksme ir spēkā visur attiecībā uz visiem. Lesbiešu, geju, biseksuālu un transpersonu tiesības vēl ar vienu Eiropas saimniem netiek ievērots. Šie cilvēki tie pakļauti naidam, diskriminācijai, noziegumiem un neiecietībai. Mēs visu to zinām. Mēs arī apzināmies, ka mūsu pamatteksti, kā piemēram pamatiesību harta, aizliedz jebkādu diskrimināciju pamatojoties uz seksuālo orientāciju. Un nu, kā paskaidrots nesen pieņemtajā šīs hartas īstenošanas ziņojumā, komisija nodrošina ka šis princips tiek vērots jebkurā Eiropas Savienības rīcībā un no dalībvalsts puses, puses, ka tās īsteno ēst tiesības. Diskriminācija pamatojoties uz seksuālo orientāciju ir aizliegta arī mūsu direktīvās, piemēram, nodarbinātības direktīvā. Komisija nāks klajā ar eh, normatīvu priešlikumu, lai paplašinātu šo aizliegumu attiecībā arī uz, sociā, uz bieju, uz sociālu um, aizsardzību un eh, veselības aprūpu un izglītību. Uh, Ar nožēlu secinu, ka šis teksts eh, ir, eh, nav virzīts tālāk padome, un es ceru, ka Dānijas prezidentūra dalīs visu, kas ir viņas spēkos, lai panāktu progresu šī teksta sakarā. Diemžēl šis teksts paredz eh, vienprātību no 27 dalību valstīm, bet es zinu, ka vairums dalību valsts šo tekstu ir gatavs atbalstīt. Uh, Mūsu rīcībā ne tikai tiesību akti, bet arī Eiropas Savienības tiesa vairākas reizes savā praksē ir apstiprinājusi, ka um, dzimuma līdztiesības direktīva un um, pieejamība visiem uh, pakalpojumiem arī ir jāievēro. Tātad no juridiskā viedokļa mūsu nostāja pavisam skaidra un nav nekādu šaubu par to, kāda ir Eiropas Savienības tiesiskie pamati. No otras puses ir jāsaglabā modrība, un Eiropas komisija ar vienu ir modra, rūpīgi izsakojot katram lūgumu rakstam un parlamentu jautājumam, kas norāda šo um, praksi, kad kāds tiek diskriminēts seksuālās orientācijas dēļ, kad vien tas ir kad ne šis jautājums ir Eiropas Savienības kompetencē. Lesbiešu, geju, biseksuālu un transpersonu tiesības vēl ar vienu ir e, ir pamats bažām. To pierāda jauna, beļģi, jauna beļģiešīs un žafī slepkavība. Pamatiesība aģentūrai ir jāizvērš īpašs izvērtējums par LGBT personu diskriminācija visās dalībvalstīs un Horvātijā, jo mums nepieciešams pierādījumi, nepieciešami pierādījumi ne tikai tad, kad slepkavība jau notikusi, bet mums ir arī jau jāspēj saprast, kādas ir tendences šai jomā dalībvalstīs. Līdztekus tam Komisija turpina savas informēšanas um, akcijas Eiropā, lai veicinātu līdz, līdztiesību un daudzveidību. Jūs zināt, ka mēs jau bieži īpaši atbalstām pilsoniskās sabiedrības um, organizācijas un uh, nacionāls varas iestādes, kas cīnās pret diskrimināciju pamatojoties uz uh, seksuālo identitāti. Tas, ko izdarām Eiropā, no mūsu puses tiek iznots arī ārpus Eiropas. Ārējās darbības dienas ļoti labi apzinās, ar kādām grūtībām trešās valstīs saskars lesbieši, gei, lesbietis, gejs, biseksuāli transpersonas. Krievija, Moldova, Un Ukraiņa šajās valstīs incidenti ir jo īpaši bieži sastopami. Te ir arī šo cilvēku kriminalizēšanas Uh, kampaņas. Un mēs uh, atkārtot esam aicinājuši šīs valstis ievērot uh, starptautiskās tiesības šai jomā, iesaistot arī uh, Eh, šo personu tiesības. Gribu atgādināt, ka Kathy Ashton augstā pārstāvna ir nosodījusi homofobiju savā nesenai paziņojumā 17. maijā un tā aicināja valdības vienādi īstenot cilvēku tiesības neatkarīgi no mm, cilvēku seksuālas orientācijas vai identitātes. Katreiz, kad viņa apmeklo kādu valsti ārpus Eiropas Savienības, viņa atgādina šos principus, uh, pavisam skaidrā valodā. Dāmas un kungi, es kā tiesību komisāre šeit Eiropā darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai iestātos par pamatiesībām, uz kurām balstās Eiropas Savienības. Savienība. Un es to darīšu ne tikai uh, starptautiskajā dienā pret homofobiju, bet uh, katru brīdi, jo homofobijai nav vietas Eiropā. Paldies! Grazie, komisārija Redinga. Paldies komisārai Redingai. Tagad runātāja politisko grupu vārdā. Sākot ar Tautas partiju, Busatila kungs divas minūtes. Priekšsēdētāji, komisārs kundze, cienījami ministri, kolēģi, ir absolūti skaidrs, ka EPP ir nosoda homofobiju. Un mēs uzskatām, ka ir jācīnās pret to. Mēs esam daudz teikuši vairāk kārt un atkal izmantojam šo iespēju atkārtot mūsu nostāju pret homofobiju. Eiropā nav vietas jebkāda veida diskriminācijai, un tas attiecas arī uz homofobiju. Nav šeit divu variantu. Šodien uh, visas politiskās grupas apsēdās kopā pie viena galda, lai varētu izstrādāt kopīgo rezolūciju, lai varētu visi runāt pret homofobiju vienā balsī. Un tā kā šis jautājums tiešām uh, ir ļoti emocionāls un uh, izraisa karstu diskusijas, tāpēc arī EPP gribētu, lai mēs runātu par konkrētu lietu, tieši par homofobiju. Savādāk nebūs iespējams atrast kopīgu risinājumu, un tāpēc EPP gribētu runāt par diviem jautājumiem. Pirmkārt, mums ir skaidri jāsaprot, ka mums ir ierobežotas iespējas, ir lietas, ko mēs varam un ko mēs nevaram izdarīt un tas ir jāņem vērā. Ir jāsaprot arī, ka eksistē subsidētas princips, kas ir viens no pamatprincipiem Eiropas Savienībā. Un tas nozīmē, ka tās valstis, kas ir dalība valstu kompetence, paliek nacionālajā līmenī. Un otrkārt, ir jāizvairās arī no atsevišķu valstu nosodīšanas, ir tīpaši tādos gadījumos, ja tā nav konkrētas valsts valdība, kas ir atbildīga uh, par konkrētu iniciatīvu vai starpgadījumu. Homofobija ir nepieņemama, un mums ir jādara viss, lai tā tiku izskausta Eiropā un arī ārpus Eiropas robežām. Bet, lai to izdarītu efektīvā veidā, mums ir jābūt uzticāmiem. Mums ir jāsaprot, ka mē, jārīkojas racionāli, nevis emocionāli. Uh, un jāsaprot arī mūsu mandāta, mūsu pilnvaru robežas. Svarīgākais, protams, ir runāt vienā balsī. Lielas paldies! Grazie, peļu grupu! Paldies, un tagad lūdzu S un D grupas vārdā Kašmanas kungs. Kungs, jums ir divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Un Busatila kunga vārdus uh, atbalstu, un es tiešām ceru, ka mēs visi varēsim uh, balsot uh, par homofobijas nosodīšanu, jo homofobija izposta dzīvības. To cilvēku dzīvības, kas dzīvo, uh, uh, gan, gan to cilvēku dzīvi, kas uh, uh paši ir geji un cieši, vai arī tādu, kas ir, kas ir uh, pret viņiem, jo abos, abos gadījumos cilvēki ir naidīgi noskaņoti. Uh, Moldovā, piemēram, šobrīd tiek pieņemts likums Akrain, Ukrainā, arī Krievijā. Un visi šie likumi ir solis atpakaļ, nevis uz priekšu, attiecībā uz cilvēku dažādības veicināšanu un vienkārši it kā, lai aizsargātu valsti un institūcijas, lai uh, varētu palikt pie ļoti šauriem stereotipiem. Priekšsēdētāji, manuprāt, ir pilnīgi neloģiski. Uh, divi bērni, kas piedzima uh, vecākiem, un viņi izskatās vienādi un rīkojas pilnīgi tāpat. Viens no tiem pasaka, es esmu homoseksuāls, un otrais ir heterose heteroseksuāls. Un sanāk tā, ka bērns uzreiz tiek noraidīts, un viņš nesaņem vienlīdzīgu atbalstu no valsts, un pat, pat izglītības līmenī tiek pateikts ka jā, ir, tu drīksti palikt tāds, kāds tu esi. Un Eiropas parlamentā un citos parlamentos un premjerministra un parlamenti ir tādi, kas varētu to teikt. Nē, īstenībā tā nenotiek. Mēs no cilvēkiem atņemam informācijas tiesības, izglītības tiesības, kas jau tagad ir kļuvuši par, par visādā ziņā pamatiesībām, un šie cilvēki zaudē savas iespējas būt tādi, kādi viņi ir piedzimuši. Un tieši tā kā Bosu Tila kungs teica, mums ir jāsaprot savu pilnvaru robežas, un es tiešām negribu tagad grozīt, par ko jau esam vienojušies. Bet te pašā laikā nedrīkstām atteikties no uh, saviem cēlējiem mērķiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Manuprāt, ir arī pareizi vārdā nosaukt valsti. Savādāk viss ir ļoti anonīmi, un viņi varētu rīkoties, citi varētu rīkoties tāpat. Un uh, cilvēki var sākt, pret cilvēkiem var sākt izturēties nevienlīdzīgi. Nobeigumā vēlos teikt, es uh, zinu kaut vai vismaz viena persona, kas izturējās, pret kuru izturējās homofobi, un es pats esmu piedzīvojis homofobu attieksmi. Kādēļ? Tas ir tādēļ, ka man bija ģimene, uh, un man bija izglītība, man bija pilnīgi viss, kas bija nepieciešams, lai uh, kļūtu tāds, kāds es esmu, lai es varētu uh, būt uh, lepns par sevi. Un šādai iespēja ir jābūt visiem Eiropas Savienībā un citur. Paldies! Grācie par. Liels paldies! Tagad lūdzu Alde grupas vārdā. Intvaldes kundze, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Iepriekšējais jautājums, par ko tika runāts, bija par Eirozonas krīzi un par to, ka ir eh, jāizveido stabilitātes mehānismu. Un es tā domāju par to, ka varbūt mēs varētu šo tekstu piedāvāt arī LGBT cilvēkiem. Viņi ir kā 5 līdz 10 procentiem. Um, no iedzīvotājiem viņi eh, maksā savus nodokļus, viņi uh, bet te pašā laikā viņi nesaņem tādas pašas tiesības kā citi Eiropas Savienības pilsoņi. Viņiem nav tāda paša veida aizsardzība vai pakalpojuma līmenis, tāpēc varbūt, var, varbūt nebūtu pareizi no viņiem um, jautāt un no viņiem prasīt tādu pašu nodokļu līmeni. Nu jā, protams, mazliet ironiski runāju, bet vēlējos ar to visu pateikt, ka mēs Eiropas Savienībā gaidām to, lai katrā dalība valstī būtu pilnīgi līdzīgas, pilnīgi vienādi uh, vienādas tiesības. Un es esmu ļoti lepna ar to, ka esmu uh, š, Eiropas parlamenta deputāte, un esmu ļoti gandarīta, ka tagad ir pirmā rezolūcija, kas ir tieši homofobijai veltītā, un esmu ļoti gandarīta, būs Utila kungs, par to, ka EPP grupa šeit sadarbojas, un tas ir ļoti pareizi, ka tik daudz politiskās grupas to ir atbalstījuši. Tas ir skaidrs veids, kā mēs varam parādīt mūsu valstīm, arī citām valstīm, Krievijai, Moldovai un citām valstīm, kas pret gejiem un lesbietēm un transpersonām izturās eh, netaisnīgi, lai šīs valsts skaidri saprastu, ko mēs par to domājam. Un eh, par eh, agresīvu runu un arī par reliģisko un politisko vadītāju teikto, tas tiešām ir uh, pret uh, cilvēkiem vērst uh, rodas tolerances trūkums un, un nikna, nikni vārdi un diskriminācija. Vēlos teikt, ka diskriminācija nav, zināmā mērā, mazāk sliktā nekā homofobija. Ja mēs sakam, ka pilnīgi normāli ir diskriminēt, uh, tad ir ļoti uh, sva, tad, tad mēs it kā pasakam, ka ir daži cilvēki, kas ir taisnīgāki par citiem, un tāpēc nedrīkstam to darīt. Es ceru, ka mēs visi rīt nobalsosim par šo rezolūciju. Lielas paldies, un tagad lūdzu zaļo grupas vārdā Lunačeks kundze, jums ir 1 minūte 30 sekundes. Paldies, priekšsēdētē. Komisārs kundze, dāmas un kungi. Pirms kādas nedēļas bija starptautiskā prethomofobijas diena, un mēs to uh, šeit uh, Eiropas parlamentā arī svinējam, un arī daudzi, un arī bija daži komisāri, Redingas kundze, viņi teica tīpaši jauniešiem Eiropā, viņi teica, ka jā, labāk, es pat esmu lesbietē, un uh, esmu dzīvojusi arī laikos, uh, kas nebija tik viegli, salīdzinot ar esošiem laikiem, es tiešām zinu, kā tas ir, es zinu, kā tas ir dzīvot bailēs, ka es ne, ka ir, ka ir uh, varbūt ļoti bailīgi iet kopā, sadevušies roku rokā ar cilvēku, ko es mīlu, vai arī noskūpstīt uz atvadām publiski, jo pret, citi var ļoti slikti pret to izturēties. Ir ļoti svarīgi saprast, ka bieži vien uh, tie ir stereotipi, ka cil, kas cilvēkiem liek uh, šādā veidā rīkoties, un tas pats ir saistīts, piemēram, ar antisemitismu. Tāpēc arī svarīgi pateikt, ka cilvēkiem ir iespēja un tiesības dzīvot tādu dzīvi, kādu viņi sev ir izvēlējušies, attiecas arī uz viņu privāto dzīvi. Lai gan šajā kontinentā daudz kas ir uzlabojies, joprojām ir zināmas bažas, piemēram, tādas valsts kā Moldova, Krievija, Ukraina. Tur ir cilvēki, dažreiz viņi strādā augstajos amatos, kas mēģina iestrādāt jaunas normas, kas pat gribētu aizliegt publisku izteikšanos par, hom, par uh, mm, par gejiem un lesbietēm. Viņi mēģina uh, darīt visu, lai nebūtu, jaunu, lai nebūtu jauniešu, kas ar lepnumu pasaka, kas viņi ir. Tāpēc arī mums pilnīgi visiem ir jārunā pret homofobiju, lai būtu, uh, lai būtu skaidra ceļa karte, lai būtu ļoti konkrēti pasākumi, tā lai gejiem un lesbietēm tiktu uh, tiktu nodrošināts pilnīgi tādas pašas tiesības. Ir ļoti svarīgi, lai šajā kontinentā mēs nosodītu homofobiju. Paldies! Per il gruppo ECR, l'onorevole Kirkop. ECR grupas vārdā Kirkop kungs. Vienu minūtu lūdzu. Priekšstādātāja komisārs kundze. Kā Džordžs Vainbergs reiz sacīja homofobijas. Uh, homofobija sakņojas bailēs un vēl lielākās bailēs. Kad cilvēki baidās par savu ekonomisko drošību, tad mums ir svarīgi, lai mēs neļautu šīm bailēm pieaugt, uh, izpaužoties kā kādas cilvēku grupas dehumanizācija. Mūsu progresa godīga sabiedrības izveide nedrīkst uh, uh, atgriezties pretējā virzienā. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ierobežots tiesības sociālajā politikā, taču dažās valstīs e, līdztiesība ir gājusi tālāk nekā citās. Tomēr es uzskatu, ka ir svarīgi, ka šodien mēs visi vienotā balsī apgalvojam, ka mūsu kontinenta pamata vērtība ir tā, ka visiem cilvēkiem ir tiesības uz cieņu uz eh, attiecīgu labu, vienlīdzīgu attieksmi, neatkarīgi no viņa orientācijas, un tikai tas man ir pieņemams. Kirkopa kungs, vai pieņemat zilās kartītes jautājumu? Jā, saka Kirkopa kungs. Thank you. Uh, Mr. Kirkhope, would you... Paldies, saka Sinklērs kundze. Uh, Vai jūs varētu man piebiedroties, kā aicina konservatīvie, lai visdrīzāk tiktu pieņemts geju uh, laulības uh, tiesība akts? Man atbildība šāda, ka koalīcijas valdība esmu gandarīts paziņot, izmantos attiecības ar citām valstīm, lai panāktu. Uh, to, lai apvienotai karalistē spēkā esošā civilā partnerība tiktu atzīta un lai arī tiktu uh, būtu iespējams viena dzimuma laulības. Paldies, goja grupas vārdā Dejonga kungs, pusot minūti. Priekšsādātā. Pagājušā sestdiena Amsterdamā piedalījos debatēs ar Ungārijas politiķiem un žurnālistiem, un Tur tika izskatīts arī temats par homoseksuālām, heteroseksuālām ģimenēm. Mēs zinām, ka Austruma Eiropas valstīs ir plaši vērtusies eh, homofobija. Dažas valstis pozitīvā gaismā uh, sāk izskatīt progresīvākas idejas, piemēram, par geju praidu noturēšanu. Mēs tagad eh, esam redzējuši dažus labus paraugus. Lesbiešu, geju, bise, biseksuāļu un transpersonu tiesību jautājumu ir nepieciešams eh, labs paraugs, lai cilvēki varētu, tā sakot, iznākt ārā no skapja. Un mēs ceram, ka situācija uzlabosies, taču mēs nevēlamies, lai situācija pasliktinātos citās valstīs. Un mūsu visu kopīgā atbildība nodrošina pārliecināti, ka situācija uzlabojas. Mums jāatbalsta tie cilvēki, kam mūsu atbalsts ir nepieciešams. Mums jāsaka gan tām valdībām, kas atbalsta homofobiju, gan citām, kāda ir reālā situācija. Mums, Redīgas kundzei, šeit ir jārunā vienā balsī. Uh, Mani neapmierina jūsu atbild uz manu mutisko jautājumu, ka jūs neiestāsties par vienzimumu laulību atzīšanu kā brīvās, uh, uh brīvās kustības apliecinājumu. Varbūt šodien jūs varētu nosūtīt pozitīvāku signālu. Paldies! Grazie, ora la parola. Paldies! Došu tagad citiem runātājiem vārdu, kas pieteikušies sākumā Štriflēs kundze divas minūtes. Dargie kolēģi, attīstība dažās dalība valstīs, kur tiek ierobežota brīvība izteikties un, un visi pārējie jautājumi, kas saistīti ar homoseksualitāti, mūs satrauc. Homofobija dalība valstīs un trešajās valstīs citās formās, kā asi izteicieni un citas izpausmes mums satvalc. Mums jācīnās pret, hom, pret šāda veida propagandu, un mēs nevaram palikt neieciet, neiejūtīgi šādā jautājumā. Tādas valstis kā Krievija, Ukraina, Moldāvija, Lietuva, Latvija, Ungārija, tām ir jāgarantē nediskriminācijas princips un jāpārskata sava likumdošana, ņemot vērā starptautiskos cilvēktiesību aktus un šo valstu apņemšanos parlamentam un padomē tas ir jāpieņem ja zināšanai un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai veicinātu divpusēju dialogu, un tas jāņem vērā arī kaimiņa attiecību politikā. Ir žēl, ka šāda veida cilvēku tiesības pilnā mērā netiek ievērotas. Mēs varam tikai asi nosodīt jebkādu eh, diskrimināciju, aicināšanu uz neiecietību, kas balstīta uz seksuālu orientāciju. Turklāt, uh, homoseksuāļiem ir jābūt iespējai uz pozitīvu informāciju attiecībā uz um, homoseksuālu bērnu seksuālo orientāciju. Um, būtu visnotaļ katastrofiski, ja tas tā nenotiktu, uh, tas būtu katastrofiski Eiropas Savienībai. Paldies! Grazie! Paldies! Un tagad vārds Gijomas kundzei divas minūtes. Priekšstādātājs kundze, dārgie kolēģi, pirms dažām dienām mēs atzīmējām dienu cīņā pret homofobiju, un šodien mēs varētu tiešām teikt, it's getting better, jo, ja ir runa par to, ka homoseksualitāte nedrīkst tikt eh, krimināli sodīta. Mums tomēr ir jācīnās, lai novērstu eh, diskrimināciju eh, un neiecietību pret LGBT cilvēkiem ikdienā gan valstīs, gan reģionos tiek pieņemti e, likumi, kas soda par homoseksualitātes propagandu. Pārāk daudzās e, valstīs e, būt homoseksuālim vai izteikties citādāk, tas var būt draudz dzīvībai. Un tas pamato to, ka īpaša uzmanība jāpievērš šādai situācijai, lai attiecīgajām personām būtu pieejama starptautiskā aizsardzība ar nožēlu mēs varam konstatēt, ka ceļš mūsu priekšā vēl ir garš, jo uh, lesbietes, geji, uh, biseksuāļi un transseksuāļi bieži vien pa pakrauti draugi, draudiem. Arī uh, pašnāvību gadījumi ir zīme, ka mums ir nepieciešams rīkoties. Lai ilgtermiņā novērstu uh, diskrimināciju, jāveic attiecīgi pasākumi trijos virzienos. Pirmkārt, un tas ir pamats, izglītība, lai respektētu uh, šādu uh, šādu iespēju eh, jau no mazām dienām. Tālāk, eh, tiesības uz laulību un adopciju homoseksuāliem pāriem. Un es varu tikai apsveikt to, ka eh, Francijā ir paredzēta šāda reforma. Visbeidzot, homofobija un transfobija jātiek, tiks, jātiek sodītāji tāpat kā rasisma izpausmēm. Paldies! Grazie, la parola all'on. Paldies, un tagad uh, Latvordas kundze, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu ļoti gandarīt, ka ilga uzskatīja, ka uh, apvienotā karaliste ir vislabāka valsts uh, šai tieši uh, geju un lesbiešu tiesību ziņā. Es, protams, nevaru teikt, ka no koalīcija viss ir izdarījis, bet noteikti arī iepriekšējās valdības. Bet viena lieta ir tāda, ka nu, šī vienlīdzīga at attieksme ir tiešām nodrošināta ar to, ka šeit ir subsidiaritātes principa. Uh, Tā pašā laikā Eiropas Savienībai ir arī sava loma jāspēlē, jo, piemēram, ja noslēgtā laulība apvienotajā karalistē un ja šis pāris, kas ir noslēdzis šādā veidā laulību, pārceļas uz citu valstu, viņi zaudē savas tiesības, arī tiesības adoptēt bērnus. Ir svarīgi runāt par to, kas reāli notiek. Līdzīgi citiem es arī pilnībā atbalstu EPP un arī Saimona Busatila rezolūciju Manuprāt, apvienotajā karalistē panāks progress ir saistīts ar nolīgumu starp partijām, un mēs esam arī ļoti gandarīti par to, ka varam ka varējām cīnīties pret uh, homofobiju, un, manuprāt, tiešām lietas virzās uz priekšu, ja vien mēs to vēlamies. Paldies! Grazie la parola! Jā, paldies! Tagad lūdzu, Poselkungs, jums ir divas minūtes. Priekšsēdētājs Konza. Pirmkārt vēlos pateikties kolēģi Lutfordai, ka šodien mūsu politiskā grupa lems par to, vai mēs atbalstīsim šo uh, rezolūciju. Bet ja mēs skatāmies uz līdzinējām debatēm, uh, es drīzāk teikšu nē. Es esmu pret homofobi un par cilvēktiesībām. Un, manuprāt, neeksistē tādu īpašu geju lesbiešu tiesību. Nē, vienkārši ir cilvēku tiesības, un skaidrs, ka es esmu pār cilvēku tiesībām, arī par homoseksuālo tiesībām, un nekadā gadījumā negribētu, lai viņi tiktu diskriminēti. Tieši tādēļ arī ir diskriminācijas aizlieguma punkts mūsu līgumā, ir arī diskriminācijas aizlieguma tiesību normas un ir pamatiesību harta. Un ja kādas no šīm uh, normām netiek ievērotas, tad par to ir jārunā Eiropas Savienība. Un ir skaidrs, ka ir nepieciešams juridiski pareizi rīkoties. Bet par to jau mēs nerunājam. Mēs runājam visu laiku, atkal un atkal, par tā saucamo homo seksuālo dzīvesveidu, varbūt pār, varbūt pret, bet īstenībā tas nav nekādā gadījumā saistīts ar eh, cilvēktiesībām, ar pamatiesību hartu. Jo pamatiesība hartā ir skaidri un gaiši pateikts, ka katra valsts izvēlas pati, kā tiek definēta ģimene un laulībā. Un tas ir speciāli iekļaut, iekļaut pamatiesību hartā, lai Vācijai un Ungārijai un citām valstīm būtu iespējas pateikt, ka uh, laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti. Šādas tiesības ir uh, definēts mūsu pamatiesības, pamatiesību hartā hartā. Un tāpēc arī tas nav tas pats, eh, kas homofobija. Mēs nevaram to ielikt vienā katlā un teikt, ka šie traģiskie notikumi, kā piemēram Krievija, tas, ko ir pasācis Putins, ka tas ir viens ar otru saistīts. Strasbūrā iepriekšējā nedēļā esma, esam runājuši arī par, šodien eh, Strasbūrā esam runājuši par cilvēktiesībām un tāpēc arī cilvēktiesībās un uh, Politiskā propaganda nav tas pats, un tāpēc arī, kad es tagad dzirdu tas, kas tiek teikts esošajā diskusijā, tad es vēlos uzsvērt, esmu uh, pret homofobiju, par cilvēktiesībām, bet arī pret uh, politisko propagandu. Paldies! Tagad Kinga Gončs uz pusotru minūti. Paldies, priekšsādātājs kundze. Arī šajā jomā jums joprojām ir jāstrādā ļoti nopietni, jo mums nav patiesas uh, di diskriminēšanas aizliegumu direktīvas pilnīgi visās jomās. Pāriem, mm, kas pieder pie vienā dzimuma, šobrīd nav iespēja brīvi pārvietoties, jo savu statusu viņi var zaudēt, jāpārvācas uz citu valsti. Tas attiecas arī uz Eiropas padomes uh, ieteikumiem. Bet runājot par blakus tiesību aspektiem, vēlos runāt tiešām par diskriminācijas gadījumiem. Mums ir nepieciešama tāda sociāla vide, kas e, respektē citādi domājušos. Ir ļoti svarīgi, lai masu mēdī, politiskās personas, izglītības personas, kas spēlē šeit ārkārtīgi svarīgu lomu, lai visas šīs personas būtu pareiz noskaņots. Ungārija ir viena no tām valstīm, kur ir diskriminācijas aizlieguma tiesību normas, kas varētu būt arī labs piemērs citiem, bet nu jau otro reizi ir noticis tāds gadījums, kad policija mēģināja aizliegt Budapeštas praidu. Tādēļ vienkārši, ka ir citi, kas grib demonstrēt pret praidu. Un eh, pilsētas vadība uh, Budapeštā dara visu, lai uh, praidi tur nenotiktu. Un mēs tiešām vēlamies, lai Ungārijā un Eiropā tādas lietas nenotiktu. Tāpēc arī komisija tagad ir jāstrādā ļoti nopietni, jāstrādā pie konkrēto direktīvu tiesību ievērošanas. Viņiem ir novērotāja tiesības un ir ļoti svarīgi, lai Eiropā nebūtu diskriminācijas. Padome ir jādara viss, lai horizontālā uh, diskriminācijas aizlieguma direktīva tiktu pieņemta un attiecīgi, lai dalību valstis būtu tolerantas ar dialogu un ar izglītību. Paldies! Grazie, la parola allo nori. Paldies, un tagad vārds Jākonsārī. Kundze, vienu minūti. Uh, just a moment, please, just a moment. Mirklīti lūdzu. Lūdzu, priekšsēdē Gunčes kundze, vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? Lūdzu, pasault kungs. Vēlos pajautāt Gonces kundzei, vai viņa zina, ka Ungārijā, ka Ungārija ar jauno likumu vēršas pret uh, eh, labēji ekstrēmiem, bet savukārt sociālā opozīcija sadarbojas ar Jopiku parlamentā, vai tā tiešām ir, un tad es labprāt uzklausītu jūsu viedokli. Pavisam īsi, nē. Šī sadarbībā nenotiek Ungārijas parlamentā. Un tas ir tieši tādēļ, ka Jopikā kunga nostāju sociālistu politiskai grupai nav pieņemams. Ne tikai šajā jautājumā, bet arī citos jautājumos. Es saprotu, ka tā ir Fidesa valdība, kas ir tieši politiskā ekstrēmisma virzien, virzienā, jo politiķi no Fides gribētu darīt visu, lai praida nenotiktu, un arī policija rīkojasies attiecīgi, tā ir rīkosies pret praidiem, un tā agrāk nebija noticis. To es gribēju teikt. Prego, onorevole Jakonsāri. Lūdzu vārds Jakonsāri, kundze uz vienu minūti. Ministeri. Paldies. Ministram Vammena kungam bija taisnība, kad viņš sacīja, ka homofozija Homofobija ir apkaunojums Eiropai un augstu vērtēja komisāras Redingas proaktīvo pieeju šim jautājumam. Eiropas Savienība un tās reputācija pasaulē ir ļoti labi, jo mēs esam iestājušies par tiesiskumu. Mums jānodrošina tas, ka mūsu tiesu sistēma darbojas labi, mūsu tiesību akti nedrīkst iekļaut nekādus diskriminatīvus pasākums, pat neslēptus, nedrīkst pieļaut nekādus zīmu apzīmogošanu. Īpaši jauniem cilvēkiem šis aspekts ir ļoti svarīgs. ASV prezidentam Obamam šai ziņā arī ir liels nopelns, tāpat kā Vāmen kungam un Redings kundzei, jo Obama iestājas par geju laulībām. Paldies tagad Hede skundzei. Vārds vien minūte. Paldies priekšsēdētē. Lesbiešu, geju, biseksuāļu transpersonu tiesības ir, ir ļoti svarīgas. Tās ir svarīgākas. Uh, Par tām vairs runāt šeit parlamentā, tas ir svarīgāk nekā piena kvotas. Jā, būs sutilkums, mums ir emocionāli jāuztur uh, sava sasaist ar šo jautājumu, jo katru dienu šiem cilvēkiem te gužas jautājums, jautājums, kas viņi tādi ir, viņi tiek apspiest un pat noslapkavoti. Tas ir pilnīgi traģiski, ka mēs 2012. gadā Eiropā nesam tikuši daudz tālākā šādas izpausmes. Mums ir direktīva par eh, antidiskrimināciju, bet eh, tā vēl eh, nekur tālu nav tikusi, jo padomē ir mm, iebildes pret LGBT. Arī Ungārijai paredzēts, ka uh, laulības ir tikai starp vīrieti un sievieti. Latvijā ir tiesība akts, kas aizliedz uh, izvērst kampaņas par uh, homofobijas apkarošanu. Ehm, te ir arī runa par Eiropas Savienības ģimenes definīciju. Tā neatbilst pašreizējai situācijai, jo viens no pīlāriem Eiropas Savienībā ir cilvēku tiesību, tas attiecas arī uz lesbiešu, geju, biseksuālu un transpersonu tiesībām. Mums ir šajā ziņā jāievieš kārtība. Paldies! Un tagad vārds Tomsen kundzei. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropas Savienībā vienmēr ir bijusi priekšgalā uh, cilvēktiesību veicināšanā un demokrātijas veicināšanā. Tāpēc arī tagad ir nepieciešams balsot par homofobijas aizliegumu. Ir ļoti svarīgi, lai geji un lesbietes netiktu diskriminēts viņu seksuālās orientācijas dēļ, bet joprojām ir tā, ka cilvēki savas seksuālās orientācijas orientācijas dēļ tiek pazemoti. Es, kā politiķi, kā eiropieti, vēlos teikt, ka ir ļoti svarīgi pārtraukt šo uh, netaisnīgo izturēšanos pret homoseksuāliem. Ir jācīnās pret diskrimināciju, jo tikai tad mēs varēsim sagaidīt, lai arī sabiedrībā šīs vērtības izplatītos. Dānijā mums ir likums, kas tika pieņemts vasarā, kur ir teikts, ka arī baznīcā var uh, Eh, laulāties uh, homoseksuāļi. Un, manuprāt, tas ir tieši pretējais solis diskriminācijai, un tas ir ļoti pareizi. Un tas ir mm, ņemot vērā to, kādas mūsu vērtības. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole. Paldies! Vārds Dardena kungam viena minūte. Merci, la... Paldies, priekšstādātājs kundze! kā komisāris kundze atgādināja, Beļģija ir sašutusi pēc uh, šī jaunieša uh, nogalināšanas Beļģijā 22. aprīlī, balstoties uz viņa seksuālo orientāciju. Tas demonstrē homofobiju. Tas ir dramatisks piemērs, ka homofobija nepietiekami tiek novērtēta. Un skumjā realitāte ir uh, tāda, kas netiec tikai uz Beļģiju. Uh, homoseksuāliem pāriem vairumā dalību valstu ir jātiek pakļautiem eh, gan diskriminācijai, gan fiziskai agresijai. Beļģija ir paudusi vēlmi īstenot pasākumus cīņā pret homofobiju, lai novērstu vardarbību pret uh, eh, LGBT cilvēkiem. Individuālā brīvība un tolerance, nediskriminācija tāpat citās valstīs, tāpat kā Beļģijai, tad jātīsta Eiropā, cīnoties pret homofobiju. Pirmais solis ir padomē direktīvas pret diskrimināciju pieņemšana, kā eh, tika aicināts manā ziņojumā par sociālo, sociālām aspektiem. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu citiem runātājiem, kas vēlas uzstāties eh, brīvā mikrofona procedūrā. Vispirms Sinklēras kundze. You, uh, Paldies, priekšstādātā. Es pati neslēpu, eh, ka esmu eh, lesbieta, tāpēc pilnīgi piekrīt visam tam, kas šeit ir izskanējis. Ehm, ja neskait Poselkungs sacīto. Taču manas bažas ir tādas, ka visi skaistie vārdi, kas šeit izskanējuši, piemēram, ka homofobija ir slikts eh, fenomens, bet kā ir ar faksi? Es esmu bijis pakļaut divām homofobiskiem incidentiem kopš esmu šī, depu, šī parlamenta deputāta. Ehm, bet kāda, kā, Kāda vērtība jūsu vārdiem, eh, kas vērsts pret trešo valsti, tad, kad eh, jūs eh, neievērojat šis, šos tiesību aktus savās valstīs? Es priecīgi par to, ka apvienotā karalists tika šeit uzsvērt kā labais paraugs. Taču ir gaidāms futbola čempionāts Ukrainā. To arī uh, organizē Polija un daudzi uh, deputāti dosies uz. Uh, Ukrainu, bet šodien ir izskanējis brīdinājums no apvienotās karalistes ārlietu ministrijas par to, ka geji tiek apdraudēti Ukrainē. Tad kāpēc kāds vispār Eiropas saimnības pārstāvis dotos uz Ukrainu ziņot, zinot, ka šajā valstī valda homofobija, vai visai Eiropas saimnībai nebūtu jāapbokoja šis čempionāts? Ganti. Morgantī kungs tālāk lūdzu. Presidente. Morgantī kungs, es atvainojos. Paldies priekšādātāji. Protams, ka ir tikai pareizi cīnīties par diskrimināciju un izteikt nosodījumu visa veida vardarbībai. Bet ir tādas zināmas pamatvērtības, kuras nedrīkstam apdraudēt. Nu, piemēram, laulība. Laulība starp vīrieti un sievieti, bērni, ša, kas dzimš šādās laulībās un tā tālāk. Un tas nav tas pats, kas laulība, piemēram, starp diviem viendzīmumu pārstāvjiem ir, e, protams, var nodrošināt dažādu veidu atzīšanu attiecībām starp divu veidu, starp viena dzimuma pārstāvjiem, bet nedrīkst to saukt par laulību. Tā nav laulība. Daba pati iet pretrunā šāda veida nedabiskām izpausmēm. Lai būtu, lai rastos bērni, ir vajadzīgs vīrietis un sieviete. Tas taču ir tikai dabiski. Protams, ka katram ir tiesības dzīvot savu dzīvi mierīgi un tā tālāk, neskatoties uz viņu seksuālo orientāciju un tā tālāk. Un, protams, mēs viņus respektējam, bet ir jāma, jārespektē arī dabiskā lietu kārtība. Plašikovs kundze tālāk. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Lielas paldies priekšādātāji, paldies, ka devām man vārdu. Ministra kungs, komisārs kundze, priekšādātāji. Ļoti interesanti bija klausīties visos šajos viedokļos. Nerunāšu par valstīm ārpus Eiropas eh, Savienības, jo arī Eiropas eh, Savienībā pastāv problēmas ar homofobiju. Pirms pāris, nedē, pirms pāris dienām pagājušā nedēļa kāds Slovākijas parlamenta deputāts noturēja runu, kurā teica, ka homoseksuāli ir slimi cilvēki kuri būtu jāārstē, vai vismaz, un ja nevar izārstēt, tad vienkārši jānogalina. Un e, tas bija parlamenta deputāts. Šeit pat Eiropas Savienībā. Es vienmēr esmu pārsteigta par šādu veidu apgalvojumiem. Uh, Kad es kādu satieku, es nekad nevaicāju, kāda seksuāla orientācija tam šim cilvēkam ir. Es ar, arī neprasu, ko viņi, kā konkrēti seksuāli orientēti cilvēki dara šajā saistībā. Nē, es tiekos ar cilvēkiem un man neinteresē viņu ori seksuāla orientācija. Man interesē cilvēki ar interesantiem viedokļiem, ar līdzīgu uztveru par dzīvi un tā tālāk. Un tāpēc man ārkārtīgi žēl, ka geju, lesbiešu un transseksuāļu kopiena tiek pakļauta dažāda veida pārpratumiem, diskriminācijai un tā tālāk. Es domāju, ka dalību valstīm būtu jādara daudz daudz kas vairāk, lai izbeigtu šo diskrimināciju. Ja attie partneri attiecībās, kas ir viena dzimuma, ne nevar reģistrēt savas attiecības e, konkrētā dalība valstī, tad varbūt mums vajadzētu parūpēties par to, lai šāda veida tiesība akti tiek pieņemta Eiropas mērogā. Jo acīm redzama, katra dalība valsts šādas situācijas atrisināt pati viss nevar. Grazie, la parola all'onorevole. Liels paldies. Nākamais runātājs Prendergastkungs. Thank you, uh, Chair. Kundzes atvainojos. Gadu pēc gada mēs šeit ceļamies kājās un nosodām homofobisku iz, izdarības no dažādu partiju puses. Skatāmies, tāpat laikā Eiropas Savienības dalībvalstīs e, ir novērojams ļoti bažas radošas tendences. Pavisam nesen Eiropas parlamenta grupa. Uh, laida klajā video kopā ar Redings kundzi un tā tālāk citiem parlamentu, šī parlamenta deputātiem. Uh, Un e, šai video mēs arī solījām, ka palīdzēsim gejiem, lesbietēm, transseksuāļiem, bet kā jau tika norādīts, tad diskriminācija uz seksuālās orientācijas pamata notiek ne tikai darba vietās, ko gal galā sadz arī Eiropas Savienības tiesība akti, bet tie ir pretrunā jebkāda veida vienlīdzīgas izturēšanās principiem pret e, cilvēkiem, neskatoties uz viņu etnisko piedarību, seksuālo uh, orientāciju un cita veida uh, Uh, aspektiem. Man nepārliecina tie argumenti, kas, uh, ko te citi apgalvo, ka lūk, šādi jautājumi jāatstāja dalību valstu ziņā. Nē, galu galā šeit runājam par cilvēktiesībām. Mums ir nepieciešams mudināt dalību valsts spēcināt to tiesību aktus. Grācija, honorevoli. Es paldies, saka priekšādātāja tālāk Kornelisens kundze. Mm, yeah. Thank you, Chair. Paldies, priekšādātāji. Svētdien biju Ukrainā. Un cerēju, ka man būs iespēja piedalīties pirmajā šīs valsts geju praidā. Tātad gājienā. Diemžēl, diemžēl šis gājiens tika atcelts, jo vairāk kā 500 nacionāla ekstremistu apdraudēja šī gājiena dalībnieks, un policija šķiet nespēja tikt galā ar situāciju un aizsargāt gājiena dalībniekus, vai varbūt vienkārši nevēlējās to darīt. Un tā nav vienīgā problēma. Ukrainas konstitūcija šajās, šajā, šajā aspektā nav e, konkrēti izskatīta. Un jāsaka, tur ir tāda noteikuma, kas padara lesbiešu un gaidu dzīvi daudz sarežģītāku nekā tai vajadzētu būt. Ukraina taču vēlas būt daļa no Eiropas, tā vēlas būt Eiropas valsts, tā vēlas saiknes arī uz brīvās tirniecības zonu, tā vēlas brīvas ceļošanas tiesības un bezvīzu režīmu, un tāpēc es gribu vaicāt, es gribētu lūgt Eiropas komisijai ļoti skaidri un gaiši pateikt Ukrainai, ka brīva tirniecība un brīva cilvēku pārvietošanās iespējama tikai tad, ja tie brīvības tiek garantētas visiem šīs valsts pilsoņiem, neskatoties uz viņu seksuālo orientāciju. Paldies, saka priekšādātāji. Nākamā runa, nākamais runātājs Mirānas kungs. Gracias, prezidenta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, komisārs kundze, jā, nu ir jau interesanti eh, redzēt eh, šo te direktīvas priekšlikumu uz mūsu darba galda, jo ir svarīgi strādāt šajā virzienā, un es lepojos par to, ka darbojos intergrupā šajā parlamentā, kas stā, strādā pret uh, pazemošanu, pret netoleranci, pret diskrimināciju, homofobiju, pret verbālu vardarbību un uh, citām līdzīgām problēmām, kas ir jārisina dialoga un savstarpējas cieņas ceļā. Tas ir jādara katru dienu, jo ik pārdienas cilvēki visā pasaulē cieš tieši homofobijas iemeslu dēļ. Vairākās 70 valstīs homoseksuālisms tiek sodīts ar nāvi. Un mēs iestājamies pret uh, transpersonu diskrimināciju un uh, vēlamies sniegt tiem savu atbalstu. Un tagad lūdzu vārds komisārai Redingai. Priekšsēdētājas kundze. Šķiet, ka šeit valdīja diezgan liela vienprātība visu runātāju vidū. Homofobijai nav vietas Eiropā ne uh, atklātā, ne slēptā veidā. Un nevienā dalība valstī arī jaunajās dalība valstīs nē. Un šāda diskriminācija nedrīkst tikt vērsta ne pret vienu pilsoni, lai arī kur viņš neatrastos, vai nu Eiropas Savienībā, vai ārpus tās ja šīs valstis vēlas uzturēt ar mums labas attiecības. Un es citēju savā runā Eštonas kundzi, kura regulāri iestājas uh, par noteiktu personu aizsardzību uh, mm, valstīs, kurās uh, viņa drošība tiek apdraudēta. Uh, es varētu piekrist lielākai daļai no tā, kas tika teikts, bet izskanēja kāds jautājums, uz kur esmu atbildējis jau vairāk kārt arī rakstiski, bet šķiet, ka ir svarīgi tieši parlamentam vēlreiz atbildēt uz to tieši. Lai lietas būtu pavisam skaidrs, un tā ir sasaiste starp brīvas pārvietošanās direktīvu un savstarpējo viendzimumu pāru uh, atzīšana. Jo brīvas pārvietošanās likumdošana nosaka, ka Eiropas Savienības pilsoņi uh, un to ģimenes locekļi var brīvi pārvietoties un apmesties visās dalība valstīs. Un šeit nav nekādas atšķirības starp vienzimuma vai dažādzimuma pār vai divdzimuma pāriem. Un ja, piemēram, viendzimuma pāris izmanto eh, brīvas pārvietošanās tiesības, tad viņi bauda tieši tādas pašas eh, tiesības uzņēmē dalībvalstī, kā baudīja savā dalībvalstī. Un tas, protams, nenozīmē, ka viendzimuma pāriegūs plašākas tiesības nekā tiek garantētas attiecīgās uzņēmē dalībvalsts pašas pilsoņiem bet eh, savstarpējo uh, laulību vai reģistrēto attiecību savstarpējā atzīšana nedrīkst kļūt par šķērsli brīvai uh, pilsoņu kustībai. Dalību valstīm vienkārši ir jāļauj uh, iebraukt šādiem pāriem un apmesties savās valstīs, un tas ir jāļauj arī šo pāru uh, ģimenes locekļiem, partneriem, neatkarīgi no viņu seksuālās orientācijas. Un tas nozīmē, ka visu dalību valstu pienākums ir ļaut apmesties savās valstīs Eiropas Savienības pilsoņiem no citām valstīm, neatkarīgi no viņu seksuālās orientācijas. Bet Uzņēmēji dalību valstī nav obligāti savā likumdošanā jāatzīst uh, šo eh, pāru tiesības. Bet, lūk, tas ir juridiskas dabas jautājums. No ko tad mēs varam šajā situācijā darīt? Bija reiz gadījums, kad polijas vairs iestādes aizliedza izsniegt eh, civil stāvokļa certifikātu, reģistrējot partnerību viendzimuma personām dalībvalstī, eh, kurā tas ir iespējams. Komisija šajā situācijā iejaucās, pamatojot to ar faktu, ka tas nav savietojams ar privātās dzīves neaizskaramības principiem, un polijas iestādes informēja par to, ka polijas varas iestādes pārstāv šo praksi, kad uh, e, centīsies izdibināt nākamā dzīves biedra vai partnera dzīmumu. Jautājums ir par to, kā mēs bez eh, tāda lieka trokšņa varam ietekmēt likumdošanas piemērošanu attiecīgā dalībvalstī, lai tā mainītu praksi, kas nav saskaņā ar Eiropas noteikumiem un normām. Paldies, komisārs Kunda! Un tagad lūdzu ministra kungs jums vārds padoms vārdā. Cienījamie deputāti, komisārs kundze. Es gribētu īsumā apkopot, kāds iespējas man radās šajās diskusijās. No sākums gribētu teikt, ka ar prieku un apmierinājumu es konstatēju, uh, ka vienalga vai uh, mēs runājam šeit par komisiju, parlamentu vai padomi, tad mēs esam uh, pārstāvam uh, tādu pašu viedokli, proti, ka ir jācīnās pret diskrimināciju un uh, ka pamatiesība ievērošana ir uh, pamatnoteikums uh, Eiropas sadarbībā. Es šo diskusiju laikā ļoti skaidri teicu, ka padome pilnībā ievēros arī Eiropas padomas principus. Ir svarīgi, ka nevienam, neviens pilsonis nedrīkstētu piedzīvot diskrimināciju, kas pamatotos uz viņa seksuālajai orientācijai. Tas ir pamatprincips. Un šai sakarā ir arī ļoti svarīgi konstatēt, ka visās dalībvalstīs ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka pamatiesības tiktu nodrošināts visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Protams, kā likumpās paredzētais ietveros, bet, protams, arī praksē. Dānijas prezidentūra šī iemesla dēļ arī turpmāk turpinās darbu pie antidiskriminācijas direktīvas, kas būs uh, svarīgs iegūdījums. Ir īpaši šeit uh, uzmanību pievēršot diskriminācijai darba vietām. Es varu konstatēt, ka šeit šodien diskusijās bija ļoti pārliecinoši argumenti, un šos argumentus es uh, izklāstīšu padomē, un vienlaikus es uh, izteikšu apstiprinājumu tam, ka Dānijas prezidentūra darīs visu, lai nodrošinātu pamatiesības iedzīvotājiem līdz pat mūsu prezidentūras pašām beigām, bet, protams, arī turpinot darbu visā Eiropā. Parlamenta deputātu komisija vai padomu vienalga, kādā, kā mēs domājam, kur institūcija mēs pārstāvam, vienalga, kāda ir mūsu seksuālā orientācija, mums ir eh, viens kopīgs uzdevums. Protams, mums jārūpēs par to, ka homofobija kas agrāk bija eh, ļoti negatīva Eiropas vēstures pieredzes daļa, tā nedrīkstētu būt eh, nākotnē negatīva. Paldies ministra kungam. Ir pieci rezolūciju eh, priekšlikuma grozījumi. Līdz ar to mēs pabeidzam mūsu diskusijas un balsošana notiks ceturtdien. Tālāk darba kārtība.